Cari colleghi, la seduta è... Cienējamie kolēģi, mēs turpinām mūsu darbu. Un pirmais darbkārtības punkts ir padomis paziņojums komisijas priekšsēdētāja vietniecei Savienības augstajā pārstāvēja ārlietās un drošības politikas jautājumos pasaules dienā pret nāves sodu. Un pirms es dodu vārdu Častelkungam. Es vēlētos izlasīt vēstules fragmentu, kurš ir nosūtīts Sakineras bērniem, ko es esmu saņēmusi no Amnesty International attiecībā uz eh, debatēm, kas ir notikuši, kas notika šajā te pasaules dienā pret nāvisodu. Vēlos jums pateikties par jūsu centieniem un uzmanību, kuru esat eh, pievērsuši eh, diskinēra mātei, un es arī atbalstu jūsu morālo atbalstu jo tikai starptautiskā sabiedrība var kaut ko darīt lietas labā, un tieši tādēļ mēs lūdzam Eiropas parlamentu iejaukties ar visiem instrumentiem, kas ir tā rīcībā. Mēs lūdzam mūs nepamest un uzklausīt mūsu lūgšanu pēc palīdzības un mēs ceram, ka tādi primitīvi sodi kā nomētāšana ar akmeņiem līdz nāvei tiks izskausti šajā pasaulē reiz par visām reizēm. Un tagad es vēlētos eh, Čāstila kungam dot vārdu. Jā, mums bija jādod tagad vārds augstai pārstāvai Eštons kundzei. Un, jo tā bija viņa, kurai vajadzēja šobrīd uzstāties, kurai vajadzēja runāt par to, ka par to, ka pasaulē jāizliedz nāsots, joprojām ir daudz valsts, kas to nav izdarījuši, bet ir daudz, ir daudz valsts, kas ir aizlieguši to, bet tomēr praksē to joprojām izmanto. Un uh, gribētu cerēt, ka tomēr to valstu skaits, kas aizliedz nāvisodu, ar vienu pieaugs. Tas, kādā veidā nāvisots tiek piemērots visā pasaulē, diemžēl joprojām ir ļoti bažas raisošs. 5790 nāvisodu izpildīti 2009. gadā. Un e, tas ir tieši tikpat daudz nāvisodu par daudz, vajadzētu, tam vajadzētu būt pilnīgai nullei. Nāvisots e, pie, mūsu darbs pie nāvisodu aizliekšanas joprojām nav beidzies. Mēs visi zinām, ka tajos valstīs, kur joprojām pastāv nāvas sots, joprojām ir milzīgas problēmas saistībā ar cilvēktiesību ievērošanu. Tur netiek ievērot starptautiskie standarti eh, cilvēktiesība aizsardzībā. Tur tiek sodīti arī mazgadīgie, netiek pieļauts eh, lielākoties arī taisnīgas tiesas prāvas Un secinājumā varam teikt, ka nedrīkstam būt iecietīgi, nedrīkstam samierināties ar to. Un tāpēc mums jāizmanto visi, viss, kas ir mūsu, visi instrumenti, kas ir mūsu rokā, sabiedriskie, starptautiskie instrumenti, lai sasniegtu savu mērķi. Un tieši tāpēc augstā pārstāve ir uzsākusi kampaņu cīņai pret navsodu un, un to dara to pat pavisam personīgā kārtā. Ko tas nozīmē tīri personīgi? Eh, Eiropas ārējās rīcības dienests eh, arī būs viens no instrumentiem, kas izmantos, eh, kas izmantos savas kompetences, lai cīnītos pret nāvisodu un atbalstīs šo cīņu visos veidos, bet šis dienests vienlaicīgi piedāvās arī iespēju realizēt vēl kādu citu potenciālu, respektīvi tas spēcinās mūsu kapacitāti runāt vienā balsī, izteikties vienoti Un tas ļaus mums arī labāk mobilizēties, e, iztenojot vis, izmantojot visus instrumentus cīņā pret nāvis sodu visā pasaulē. Turklāt Eiropas Savienība turpina uh, apvienot savus spēkus ar citām startautiskajām organizācijām, tā lai būtu daudzpusēja cīņa uh, pret nāvis sodu. Uh, šāds moratorijas par nāvis siedu navas sodu, par ko runāja arī 65. NATO asamblēja, arī liecina par zinām progresu ceļā uz navas sodu pilnīgu aizliegumu visā pasaulē. Mums nepieciešams šos centienus vēl stiprināt. Un e, jā, nu, jāpārliecinās, ka šis aizliegums ir spēkā visās pasaules nostūros Eiropas padomi ir vēl viena organizācija, kas ļauj mums eh, veikt, apvienot spēku šajā cīņā. Un tāpēc mēs eh, kopīgiem spēkiem centīsimies, piemēram, mudināt arī Baltkrieviju aizliegt nāvisodu, un to darīsim ar eh, tiekoties Minskā ar Eiropas padomus pārstāvjiem šodien šajā pasaules dienā pret nāvisodu ir ārkārtīgi būtiski aizliegt nāves sodu, lai aizsargātu cilvēku cieņu, lai respektētu cilvēku tiesības. Un nāves sods nedrīkst būt pieļams nekādā gadījumā, ne pie kādiem apstākļiem. Un tāpēc mēs aicinām visā pasaulē šādu nāves, šo nāves sodu aizliegt, un šis aicinājums būs viens no galvenajiem instrumentiem un nāves sodu aizliegšana galvenais mērķis mūsu cīņā par cilvēku tiesību ievērošanu Un šeit esmu Ledijas Aštons vārdā, un tāpēc gribēju viņas vārdā jūs aicināt visiem būt šajās pirmajās rindā šai globālajā cīņā par nāves sodu aizliekšanu. Grazie. Eh. Paldies, Čelsel kungs. Es tagad vēlētos skaidri uh, pateikt, ka ir priekšlikums uh, no uh, eh, priekšsēdētāja konferences par to, ka uzstāsies tikai viens runātājs no politiskās grupas. Tādēļ brīvā mikrofona sesijas nebūs. Tas, protams, ir žēl, jo šis ir ļoti svarīgs jautājums. Un tagad lūdzu Kukankungs no Tautas partijas grupas. Paldies, priekšsēdētājs kundze, cienējamie kolēģi, dāmas un kungi. Eiropas Savienība balstās uz eh, dažādām uz eh, cieņu pret cilvēktiesībām, kas ir eh, regulāri jāaizstāv visā pasaulē. Tiesības uz dzīvību ir pamatu pamats un pasaules diena pret nāves sodu mums atgādina, ka joprojām pasaulē pastāv valstis, kuras turpina praktizēt nāves sodu. Un tas ir iemesls, kādēļ mums ir jāpieno pūliņi eh, pret šādu rīcību. Pilnīgi skaidra opozīcija pret nāves sodu Eiropas Savienībā nostāda mūs šīs cīņas avangardā. Kopš Eiropas parlaments ir pirmā institūcija, kas ir iesaistījusies eh, šajā procesā, tas ir mūsu pienākums ietekmēt arī citas valstis, lai mēs eh, panāktu šo aizliegumu visā pasaulē. Eiropas Tautas partijas vārdā es gribētu teikt, ka nāves soda aizliegums visā pasaulē ir e, mūsu ārējās politikas galvenais mērķis. Eiropas Savienībai būtu jāinformē cilvēki regulāri par šo jautājumu un jāatbild tās iniciatīvas, kas varētu novest pie pilnīgas nāves soda aizlieguma pasaulē. Es e, vēlētos arī aicināt augsto pārstāvu komisiju un dalību valstis. E, rosināt eh, citas valstis, kas nav parakstījušas otro papildu protokolu par, eh, cilvēku, par cilvēktiesībām kā arī tās valsts, kas nav pavien, parakstījušas 13. Eiropas Savienības cilvēktiesību protokolu, būtu tas jāizdara pēc iespējas ātrāk. Man ir žēl, ka Baltkrievija ir vienīgā valsts Eiropā, kas joprojām praktizē nāvisodu. Mums ir jādara visu, lai šo situāciju mainītu. Arī dzene Eiropas Savienībai regulāri vajadzētu informēt uh, savus eh, sārunu partnerus gan divpusējās sarunās, gan starptautiskos fórumos. Ieska, un bez tām Eiropas Savienībā ir jākalpo par iedvesmu savo citām valstīm pasaulē un dienu pirms eh, šīs te dienas, es domāju, ir īstais brīdis, lai atgādinātu mums par šo nostāju. Grācie, per il gruppo. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Rasista, l'onorevole Gomes. Per... Sociāldemokrātu grupas vārdā Anna Gomes. 3. Bielorusija. Šī. Baltkrievija, Ķīna, Irāna, Saudārābija un Sudāna. Uh, viņām nav nemaz uh, tik daudz kopēja. Uh, Eh, bet tomēr šīs valstis ir tās valstis, kas turpina šo primitīvo praksi un piemēro nāves sodu. Dažas valstis izmanto šo metodi slepeni. Viņi pat nesniedz statistikas datus par to, cik daudz nāves sodu tiek izpildīts. Piemēram, Ķīna, Ēģipte, Sudāna, Vietnāma, Malaizija. Eiropas Savienībā ir viena valsts, kuras nacionālā likumdošana atļauj izņēmuma gadījumos piemērot nāvis sodu, un tādēļ šajā rezolūcijā Eiropas Savienībā aicina Latviju svītrot e, šos, šīs normas no savas likumdošanas. Eiropas Savienībai ir jāstrādā pie tā, lai nāves sots tiktu atcelts, tas ir jādara divpusējos sarunās, starptautiskos fórumos, tas ir jādara tad, kad tiek slēgts starptautisks vienošanās, tas ir svarīgi arī dialogā ar trešajām valstīm eh, par finanšu palīdzību un attīstības palīdzību. Eiropas Savienības dalību valstīm ir jāstrādā pie tā, lai uh, ANO uh, rezolūcija tiktu iedzīvināta, rezolūcija par nāvsoda aizliekšanu. Ārējās rīcības dienestām un Ketrīnai Eštonai ir jāstrādā pie uh, tā, lai panāktu universālu vispārēju nāvsoda aizliekšanu. Pār par 150 valstīm ir atbrīvojušās no nāves soda Eiropas Savienības delegācijām visā pasaulē ir jābūt uh, darbiniekiem, kas specializē cilvēktiesību jautājumos un kas spēj uh, realizēt vai virzīt uh, pasaules šo mērķi. Es gribētu aicināt identificēt visus Eiropas Savienības pilsoņus, kas ir notiecās, notiesāti uz nāvi citās, Eiro, citās pasaules valstīs un darīt visu, lai glābtu viņus no šī nāves soda. Eiropas parlaments cer, ka mēs drīz pārskatīsim Eiropas Savienības direktīvas par nāves sodu, kas eh, ir plānots uz nākamo gadu. Eiropas Savienībai ne tikai jāgarantē jo tas ir tās pienākums, eh, ka neviens netiek nosūtīts uz valsti, eh, kur viņus var pakļaut nāves sodam, bet arī jānodrošina tas, lai uh, dati datu apmaiņas nolīgumi un pienākumi nepakļaut nevienu navas sodu draudiem. Eiropas parlaments savā rezolūcijā skaidri nosoda visas eh, navas soda formas, īpaši pašas cietsirdīgākās, kā nomētāšana ar akmeņiem līdz nāvē. Atcerieties, ka daudzās valstīs joprojām daudz vīrieši un sievietes gaida nāves soda izpildi un civilizācijas gaismai vajadzētu censties glābt viņu dzīvības. Tādēļ lūdzu izmantojiet mobilizēt visus resursus, kas ir jūsu rīcībā, lai šos cilvēkus glābtu. Paldies, un tālāk Alde grupas vārdā Šāks kundze. Paldies, priekšsēdētāji, eh, Šesels kungs, kolēģi. Eiropas Savienība ir vēris, vērtību komisija, un mēs esam apņēmības pilni kā globālais spēlētājs cīnīties pret nāvis sodu visā pasaulē. Dialogos ar citām valstīm, vai tās ir ASV vai Irāna, mums ir konsekventi jāvirzās un jāspiež aizliegt šīs eh, valstis šo nehumāno mm, soli spērt. Īpaši slikti ir eh, tas, ka dažās valstīs, piemēram, Irānā, pat nepierādītu noziegumu rezultātā cilvēkus pakļauj nāves sodam. Neskatoties uz to, ka eh, smags noziegums ir pastrādāts, Nāves sots tomēr nozīmē pašu pamatiesību pārkāpumu, respektīvi tiesības uz eh, dzīvību. Mēs, protams, atbalstām to, ka taisnīgu tiesu ir pelnījuši visi noziedznieki saskaņā starptautiskajām tiesībām, taču uh, ANO ir. Uh, Piemēram, secinājuši, ka daudzi noziegumi, kas ir piemēram ģimenes noziegumi, uh, tie, netiek, tie nav jāuzskata par smadīgas smagākajiem noziegumiem. Tāpat tā laikā ANO, piemēram, eh, sāka zaudēt eh, uzticamību sev, un eh, šī gadījumā Eiropas Savienībā ir jārunā vienā balstī, uz, balstī uzstājoties pret uh, nāves sodu. Šodien notiek Briselē kultūras samits, kurā piedalās Ķīna un Indija. Un eh, šī izdevība ir jāizmanto. Mēs nedrīkstam pievērt acis uz, tā, uz to, ka Ķīnā tiek izpildīts visvairāk nāves sodu. Mēs pat nezinām īsto skaitu cilvēku. Un eh, daudz cilvēki vispār netiek Ķīnā uzskatīti par cilvēkiem. Taču Irānā visvairāk tiek nogalināti nepilngadīgie. Bērnu uh, sodīšana ar nāvi nedrīkst tikt attaisnot nekādā gadījumā. Vārda brīvība arī ir svarīgs vārds, un pārāk daudz cilvēku tiek sūtīti ar nāvi tikai tāpēc, ka viņi ir izmantojuši savas tiesības uz vārda brīvību. Tāpēc mums ir pienākums dot patvērumu uh, cilvēkiem, kas nāk no valstīm, kurās tiek praktizēts nāvis sots. Paldies! Grazie per il gruppo. Paldies! Tagad zaļo un Eiropas brīvās alianses grupas vārdā uzstāsies Lohbīlers kundze uz divu ar pusminūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mēs eh, katru gadu pieņemam eh, rezolūcijas pret nāves sodu, un eh, tas ir labs signāls tam, kā cīnīties pret nāves sodu visā pasaulē. Jāņem vērā, ka ir vēl ļoti daudz nāves sodu visā pasaulē, un Eh, augstais pārstāvs no komisijas eh, to ļoti labi ilustrēja. Un ņemsim vērā to, ka vispasaules cīņa pret nāves sodu ir bijusi ļoti veiksmīga. Tagad ir 43 valsts vairs tikai palikušas, kas joprojām izmanto šo soda mēru. Uh, Eiropas Savienība startautiskajā arēnā ir viens no būtiskākajiem spēlētājiem, lai turpinātu šo nenogurstošo cīņu un par to runātu visās divpusējās attiecībās. Protams, mēs nedrīkstam palaist uh, vaļīgāk savu centienu grožus. Mums ir jābūt pietiekami mērtiecīgiem, jo ne katra valsts uh, ir vienāda, ir ļoti atšķirīgas un daudzšķautņainas struktūras, piemēram, situācija Japānā ir atšķirīga un politiķi Krievija to izmanto arī vēlēšanu kampaņās. Piemēram, ja mēs runājam ar Irānu, tad mēs nevaram runāt tādā pašā valodā, kā mēs runājam ar Baltkrieviju. Mums arī ir jāsamazina to cilvēku skaits, kas ir notiesāti uz nāvi, ir jācīnās pret mazgadīgo sodīšanu ar nāvi, nedrīkst sodīt ar nāvi. Uh, Uh, cilvēks ar uh, zemāku garīgās attīstības līmeni, un, piemēram, uh, Ķīnā cilvēku var sodīt ar nāvi tikai par kaut kādu sīkumu nozag, nozagšanu. Un tikai rīkojoties mērtiecīgi, mēs varēsim pielikt nāves sodam punktu pilnīgi visā pasaulē. Protams, Eiropas Savienība varētu savu stratēģiju vēl vairāk noslīpēt. Ja mēs eh, ar valstīm eh, runājam atšķirīgās valodās, mēs tomēr nekādā veidā nedrīkstam izmantot atšķirīgas mērauklas un eh, šos izpildītos nāves sodus vērtēt atšķirīgi. Šogad pieņemtā rezolūcija, kas veltīta cīņai pret nāves sodu, ir īpaši pievērsusies situācijai ASV. Es jūs iepazīstināšu ar kādu gadījumu, proti mumija Abu Džamals joprojām gaida nāves sodu izpildi Pensilvānijā. Viņš tur sēž jau 20 gadus, viņš ir afroamerikānis, un tad, kad viņam tika piespiest nāves sods, viņš strādāja par žurnālistu. Ir ļoti daudz šaubu, vai tiesvedības procedūra ir patiešām norisinājusies korekti. Tādēļ Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot visus tās instrumentus, lai varētu beidzot pielikt punktu nāves sodu izpildē visā pasaulē pasaulē. Paldies! Grācija. Paldies! Un tālāk ECR eh, e grupas vārdā uzstājas Karīmas kungs. Priekšsēdētājs kungs, paldies! Es uzstājos savu grupas biedru vārdā, un tomēr man uzstāšanās balstās uz man personīgo pārs, eh, pārliecību. Es apsvērtu šīs debats šajā parlamentā, jo tas apliecina mūsu apņēmību aizstāvēt mūsu savienības pamatvērtības. Pagājušajā gadā vismaz 714 eh, cilvēki tika sodīti ar nāvi eh, dažādās valstīs. Eh, tas te nav ieskaitīts tas, kas notiek Ķīnā, jo viņi nav caurskatāmi savā uzskaitē. Un daudzās valstīs pat nav tāda mehānisma, kurā tiek nodrošināta taisnīga tiesa tiem, kas tiek pie, ties, kuriem tiek piespriezt nāvisots. Ir valstis, kurās tiek piemērots nāvisots, Bet es e, domāju, ka situācija nav tik dramatiska, jo ir valstis, e, kuras gan ir paturējušas tiesības veikt e, nāvesodu, taču to nedara. Daudzas valstis vienkārši nogaida, bet e, ir ļoti daudz, diemžēl, gadījumu, kad cilvēkiem, kas ir bijuši nevainīgi, faktiski tiek liekta taisnīgā tiesa. Un es gribētu teikt, ka mums ir jāaizsargā ne tikai tie cilvēki, ko eh, gatavojas sodīt ar nāvi. Cieši arī daudzi citi, gan viņu ģimenes, gan arī citi sabiedrības eh, locekļi, kad dzīvo sabiedrībās, kurās nav nodrošināta taisnīga tiesa. Jā, paldies. Un tālāk. Goja grupas vārdā Sondergārda kungs. Priekšsēdētājs kundze. Šodien piedāvātais rezolūcijas priekšlikums ļoti skaidri ilustrē to, ka mēs visi absolūti esam noskaņoti pret nāvis sodu. Nav pilnīgi nekāda attaisnojuma tam, lai valstis to izmantot kā augstāko soda mēru, proti laupot cilvēku dzīvību. Es uzskatu, ka nāvisots jau pats par sevi ir noziegums, bet bieži vien nāvisots ir kas vairāk uz nāvi notiesātie cilvēki bieži vien gadiem ilgi gaida spriedumu izpildi, un īstenībā šāda vilkšana garumā bieži vien ir nežēlīga spīdzināšana. Bieži vien tieši diktatūras izmanto nāvis sodu kā tādu instrumentu, to mēs pieredzam ļoti skaidri tieši Irānas gadījumā. Tas nozīmē, ka šāda spīdzināšana ir pat vēl lielāks un nežēlīgāks noziegums par uh, eh, nāvis sodu. 1991. gadā eh, tika notiesāts kāds Irāns pilsonis, viņu notiesāja par eh, to, ka viņš it kā esot nošāvis policistu, bet viņš joprojām sēž un gaida nāvis sodu. Mēs pat varam runāt arī par tādām rasismu iezīmēm. Tieši tādēļ Mums ir jārunā arī par eh, Žamala kungu, kurš atrodas joprojām ieslodzījumā Amerikā. Eh, viņa liktenis ir mūsu rokās, un mums arī ir jārunā skaidra valoda ar Amerikas iestādēm. Un, protams, eh, ir šī problēma jāpārunā arī tiekoties ar prezidentu Obamu. Tā ir ļoti konkrēta problēma, un ASV joprojām tiek izmantots nāves sots, un Mums ir jābūt eh, pietiekami nenogurstošiem cīņā pret nāvis sodu. Te nevar būt nekādi dubultie standarti. Proti ir jāpasaka nē skaidru un gaišu. Paldies. Paldies, turpin priekšsēdētāji. Tagad uh, Eiropas brīvības un demokrātijas eh, grupas vārdā Bizoto kundze uz vienu minūti. Kolēģi, siamo tutti d'accordo sul fatto che l'Europa debba sfruttare il suo peso morale e politico per la causa dell'abolizione. Cienījamie kolēģi, Eiropai, eh, protams, ir jāizmanto savu ietekmi, lai veicinātu nāvisodu atcelšanu. Eh, viena lieta ir deklarēt savus principus, taču svarīgi ir atbilstoši izmantot tos instrumentus, kas ir mūsu rīcībā. Ir daudz trešās valsts, kas joprojām uh, izmanto nāvis sodu un piemēro ļoti brutālus nāvis sodu veidus. Uh, un tās pamatā ir valstis, kurām nav uh, tirzniecības nolīgumi ar Eiropas Savienību. Uh, tādēļ uh, situācija ir tāda, ka tām valstīm, kuras ir noslēgušas šādas līgumas ar mums, Viņas ir pārakstījušās par to, lai ievērot šādus minimālos, stā, eh, šādus te, eh, minimālos standarts. Parakstot eh, starptautiskos nolīgumus ar Ķīnu, Pakistānu un citām valstīm, mēs runājam par cilvēktiesību respektēšanu vispārējos, vispār. Taču ar sludināšanu vien nepietiek, man liekas, beidzot ir jāķers pie praktiskām lietām. Paldies. Un tālāk. Golniš kungs, pie politiskām grupām nepiedarošais deputāts, priekšsēdētājs kundze, cienījamie kolēģi. Notiks jau astotā vispasaules diena, kas vērsta pret nāves sodiem pasaulē. E, mums ir jāatceras tie cilvēki, kas ir cietuši no nāves sodiem. Un mums ir jāatceras 29 gadus veca sieviete Anna Žela, kuru nogalināja uh, viņa, cilvēks, kas ir atbrīvots no cietuma, kurš ir bijis iepriekšējais slepkava, un uh, Roka Brūna kungs, vecs cilvēks, kurš arī tika nogalināts, viņu nogalināja arī jau atbrīvots iepriekšējais slepkavs, un daudzi citi Eiropā un pasaulē cieši no šādiem atbrīvotiem noziedzniekiem. Daudz, daudz šādus vārdus var nosaukt, par to nedrīkst aizmirst Un e, ļoti daudz šādu e, bīstamu kriminālu noziedznieku tiek atbrīvoti, un e, attiecīgi viņu upuri nav no viņiem pasargāti. Jāceras par plānotā terora upuriem, Un šādu noziegumu uh, izdarītājiem nav attaisnojuma. Šī diena ir uh, pret uh, nāves sodu, taču tikumiskā valstī, nāve, tiesiskā valstī nāvesots nav nekāds noziegums. Šeit vienkārši sabiedrība rīkojas pret krimāl, kriminālu noziedzniekiem, un tas ir vienīgais veids, kā pret viņiem cīnīties daudzkārt. Grazie. Eh, ora diamo di nuovo la parola al Consiglio. Paldies, un tālāk došu atkal vārdu padomas pārstāvim, un es aicinu Šastelkungu, mm, priekšsēdētāja kungs, cienījamie parlamenta deputāti. Es eh, vispirms vēlētos pateikties jums par visiem jūsu komentāriem. Šķiet, ka gandrīz visi no jums eh, principā mūs atbalsta, atbalsta mūsu rīcību. Uh, Un mēs esam vienisprātis par to, eh, kāda eh, nozīmība jāpiešķir nāves soda pārtraukšanas cīņā Eiropas eh, Savienībā. Un augstā pārstāve Ketrīna Aštona ir paziņojusi, ka tā būs viena no viņas prioritātēm. Un mēs ceram panākt apmierinošus rezultātus 65. Eh, no asamblējā mēs gatavojamies eh, piedalīties rezolūcijā, kas pasludinās eh, vispasaules moratoriju nāves sodam. Mēs uzskatām, ka tas aizsargā cilvēku cieņu un respektē cilvēktiesības, ja mēs panākam nāves soda aizliekšanu visos, pilnīgi visos gadījumos un visos apstākļos. Un tādēļ mēs uh, aicinām aizliegt nāvis sodu visā pasaulē un visos gadījumos. Šeit nav e, iemesls slīgt pašapmierinātībā, mums ir jāizmanto visi resursi, kas ir mūsu rīcībā, lai sasniegtu mūsu mērķi. Paldies! Paldies! Esmu saņēmis, e, saņēmis vēl piecus pieteikumus, izt, e, izte, pieteikumus e, izteikties, taču debates mēs slēdzam un balsojums notiks rīt.